Atļaujiet man jums uh, izteikt dažādas praktiskas dabas uh, padomus. Šobrīd nespiediet nevienu pogu, kas ir paredzēta runāšanai. Savādāk eh, kameras sekos tieši jums, jo viņi domās, ka jūs vēlaties izteikties. Es saprotu, varbūt jūs <laughs> vēlaties nonākt televīzijas ekrānā, bet tas būs ļoti traucējoši, jo tad kamera konkrēti tā uzstādīt, ka viņi pievērsīs jums uzmanību un novērsīs no galvenā. Tāpēc eh, lūdzam jūs eh, tātad klātesošos eh, nespēdēt pogas. Un vēlāk redzēsim, kā mēs to varam labāk organizēt. Un ceru, ka visi tulki ir gatavi darbam, jo mēs esam organizējuši, ka ir tulkojums visās klātesošajās valodās. Un es domāju, ka arī ir eh, attiecīgas norādes jums redzamas, kurās valodās jūs varat sekot līdzi. Un tiem, kuriem nepieciešams tulkojums, un, ja tas strādā, vai varat parādīt, ka tas, e, e, parādiet ar savu roku, ka jūs varat sadzirdēt savus tulkus, ka viss funkcionē. E, paceliet roku, ja funkcionē jūsu tulkojumu, ka jūs varat dzirdēt, un izskatās, ka darbojas. E, Ja nav, un jūs redzat, ka jūsu kaimiņam vajadzīga palīdzība, lūdzu palīdziet viņiem, kā pareizi no, noregulēt šīs uh, pogu saslēgumus, lai var dzirdēt tūkojumu. Vispirms vēlētos atvainoties, pirms uh, uzsākam praktisko darbu. Uh, šīs dienas prezidents eh, Jose Manuels Presno eh, nevar šeit būt klāt, kā paredzēts, jo viņam ir zināmas problēmas eh, vienkārši ar atceļošanu, no, jo caur Parīzi tas viņam bija jādara un, un bija paredzēts, ka jau varbūt ap 11. viņš šeit būs, bet nu mums jāsāk jau tagad. Un man viņš jāaizstāja. Un esmu Eiropas Savienības nabadzības novēršanas interneta tīmekļa pāraudzītājs priekšnieks. Un Fresno, protams, būtu paredzējis atklāt šo. Man ir tas prieks arī stādīt priekšā jums. Lazlo Andors bija paredzēts, bet man ir tas prieks Sandor kungs viņai stās. Un Un uh, ir tas prieks arī stādīt jūs priekšā Perezes kundzi, kurā ir prezidente um, attiecīgi nodarbinātības jautājumos, un arī Martines kundzi, kura pārstāv Spānijas prezidentūru um, Eiropas uh, Savienības jautājumos, un arī organizē šo sanāksmi, un esam ļoti pateicīgi Eh, par to, ka jūsu valdība kā prezidentūra um, ir varējusi saorganizēt šādu veidu nozīmīgu konferenci par nabadzību un tās izskaušanu. Un tāpat uh, mums ir pārstāvis no sociālās eh, aizsardzības komitejas un īpašs sveiciens uh, Adelijas Fernandeses kundzei. Uh, kura pārstāv iepriekšējo Eiropas Savienības sanāksmi, astoto Eiropas Savienības sanāksmi par nabadzības izskaušanu. Un arī tātad būs viedoklis par to, kas ir no tā laika jau izdarīts. Un eh, kad nu tagad esmu šos eh, ļoti cienījumos viesu stādījis priekšā, uh, Es domāju, ka mums arī būs tāds īss ievads no šiem augsti cienījumiem viesiem, kuri arī šeit klāt ir, ap, ir šajā sanāksmē un vēlētos tiešām sveikt uh, dažas delegācijas uh, un, uh, un labāk pārskatītu, kur jūs katrs sēžat, es iziešu cauri visām delegācijām. Uh, tad vienkārši varbūt var uh, kaut kādā veidā darīt zinām vai piecelties vai kā, ka jūsu delegācija ir tiešām ieradusies uz šo devīto pēc kārtas Eiropas Sanības sanāksmi par nabadzības askau, izskaušanu. Tātad Austrijas delegācija lūdzu piecelties, lai mēs varam sveikt un arī redzēt, ka jūs esat uh, ieradušies sveicināti. Beļģijas delegācija. Esiet sveicināti. Bulgārijas delegācija. Čehijas republikas delegācija. Sveicināti! Kipras delegācija. Paldies, ka ieradāties. Dānijas delegācija. Esiet sveicināti, Dānija. Igaunijas delegācija. Sveicināti. Somijas delegācija. Francijas delegācija. Vācijas delegācija. Grieķijas delegācija. Ungārijas delegācija. Tur. Īrijas delegācija. Tur. Itālijas delegācija. Latvijas delegācija. Lietuvas delegācija. Esiet sveicināti. Luksemburgas delegācija. Arī tur Maltas delegācija. Tātad viss ir klāt. Nīderlandes delegācija. Norvēģijas delegācija. Polijas delegācija. Portugāles delegācija. Rumānijas delegācija. Slovākijas delegācija. Slovenijas delegācija. Spānijas delegāciju. Esiet sveicināti! Arī Zviedrijas delegācija. Sveicināti! Apvienotās karalistes delegācija. Apvienotā karaliste un domāju, ka mēs esam visas delegācijas, eh, esam jau sveikuši, visas ir jau ieradušās, un, un šī ļoti specifiska sanāksme, sanāksme par tām tautām, kas piedzīvo nabadzību savā vitē, uh, Un eh, tagad tā tad ir Spānijas prezidentūra, mm, ar to nodarbojas eh, Eiropas Savienības līmenī, Eiropas komisija, bet pašā centrā arī šeit ir uzaicināti galvenie mūsu klienti, kas ir šās tautas, kas piedzīvo nabadzību. Un eh, tas ir ļoti būtisks sociālais aspekts gan Eiropas Savienībā, gan komisijas līmenī, gan Eiropas parlamentā Tātad gan šajā namā, gan Eiropas Savienībā kopumā šis ir ļoti būtisks jautājums, un katru reizi arī šajās prezidentūras laikā mēs ļoti būtiski uzsveram šos problēmu. Tādēļ mēs mēģināsim arī vēlāk darba grupām šiem viesdelegācijām mēģināt daudz skaidrāk parādīt un ieskicēt uh, kā tas ir, un arī lūkšu pārstāvus no Eiropas parlamenta, lai viņi e, Eiropas parlamentā e, pārstāvji, dalībnieki, piecelieties, lai visi var jūs redzēt, jo viņi būs tie, kas uzklausīs jūsu ierosinājumus un, un signālus. Varbūt uh, ir arī palīgi šiem Eiropas parlamenta dar, dar, darbiniekiem, pārstāvjiem. Arī jūs pieceļieties, jo arī jūs esat ļoti uh, vērtīgi. Un uh, tagad vēlētos lūgt tos cilvēkus, uh, kuri kaut kādā veidā ir saistīti ar Eiropas komisijas darbu, piemēram, no Eiropas komisijas uh, personāla sastāvā. Piecelieties, lai arī mēs jūs varam sveikt. Varbūt jūs pārstāvat Eiropas komisiju kā tādu, jebkurā līmenī, varbūt administrāciju, arī, arī jūs. Sveiksim arī jūs un jūs ieguldījumu. Un uh, vēlētos arī pārējos pārstāvjus no dažādām valdības, Eiropas Savienības uh, valdības līmeņa institūcijām. Parādieties jūs uh, arī, lai mēs varam jūs sveikt. Tātad, nu, jebkāda līmeņa Eiropas Savienības valdības līmeņa institūcijām. Uh, jo arī jūs esat piedalījušies šīs sanāksmes organizēšanā. Un eh, droši vien šeit ir arī citi viesi, kuri varbūt eh, nav no minētajām kategorijām, bet cilvēki, kuri pārstāv nevalstiskās organizācijas, varbūt vienkārši pārstāv pilsonisko sabiedrību, vai arī jūs varat piecelties ja jūs pārstāvat pilsonisko sa sabiedrību kaut kādā plāksnē vai nevalstisko organizāciju, e, tad jāredz, kur mēs varam jūs redzēt, jo tiešām tas arī ir svarīgi, kad no nevalstiskām organizācijām mums ir cilvēki. Ja nu vēl kāds ir kas pārstāv kādu citu kategoriju, kuru mēs neesam nosaukuši, bet kas arī ir būtiski, tad varat piecelties un tad uh, jo mē, es negribu nevienu ignorēt, un visi, visi, mēs par visiem priecājamies, kas ir ieradušies, lai piesaistītu šajā diskusijā. Pirms uh, sākam tālāk ar prezentācijām, es vēlētos teikt šo, sakojošo. Uzskatu, ka ļoti svarīgi sākt šo Eiropas saimnības sanāksmi. Šī ir devītā pēc kārtas jau. Un svarīgi tāpēc, ka šis ir pasludināts kā nabadzības apkarošanas gads Eiropas Savienības kontekstā un īpaši Eiropas Savienības parlamentā. Um, parlaments, kuru ievēl mūsu kopēji visu valstu dalībvalstu pilsoņi, esmu ļoti pateicīgs un ļoti priecīgs. Un pateicīgs gan prezidentūrai, gan Eiropas parlamentai, gan Eiropas komisijai. Uh, par ieguldījumu tik tālu. Un es domāju, jūs visi piekritīsiet, ka tiešām šī sapulce ir ļoti svarīga. Kāpēc? Ne tikai tāpēc, lai nosaukt šo saukli apkarot nabadzību, bet ka mēs vēlamies iegūt vairāk atbilžu un vēl vairāk ieteikumu, lai tos papildinātu pie tiem, kas jau iepriekš tika iepriekšējā sanāksmēs izteikts. Uh, Un uh, iepriekšējo sanākšanu rezultātus jau mēs esam tālāk nodevuši Eiropas uh, Savienības institūcijām, kuras tālāk tos apstrādā, un mēs jau arī esam saņēmuši dažu re atbildes reakciju, atbildes uz to. Un, bet tik un tā, tad eh, šī reakcija bieži vien ir tāda, ka tomēr nav skaidrs, kā risināt šo problēmu, un uh, arī pēc šīs plenāras sēdes arī mēs uh, par to domāsim, izdiskutēsim konkrētāk ar uh, pārējiem, kā konkrēti to risināt. Tāpēc es domāju, ļoti būtiski ir, kā uh, šo tautu, kas piedzīvo nabadzību viedoklis un priekšlikumi ir būtiski, gan nacionālā līmenī, tā arī visas Eiropas Savienības līmenī. Uh, jo tie, kas ir atbildīgi nacionālā līmenī, eh, tie ehm, ir atbildīgi arī par to, lai tālāk novestu šos jautājumus līdz Eiropas Savienības lēmēja līmenim. Jo eh, tie ir tie Eiropas Savienības ministri un dažāda veida valdības pārstāvi, kas tālāk eh, šos ieteikumus iestrādā starpnacionālā līmenī. Uh, Un tādēļ kopīgiem spēkiem mēģināsim koncentrēties uz to, kā mēs šos ieteikumus, priekšlikumus varam tālāk integrēt šajā procesē, procesā. Tas ir ļoti būtisks uh, šīs sanāksmes mērķis, ka mēs varētu turpināt arī nākamajā periodā, jo mēs zinām, ka šis ir ļoti būtisks posms uh, attiecībā par 2010. gada stratēģiju, rīcības plānu, kā arī ministri un dažādu līmeņu uh, valdības pārstāvi, valdību vadītāji, valstu vadītāji pieņēma lēmumu par uh, mē, no, vienojās par mērķiem, par rīcības stratēģijām, uh, un arī jau eh, spēra pirmos soļus, lai izskaustu nabadzību, kas ir mūsu pamatmērķis, jo galvenais mērķis ir pilnīga nabadzības izskaušana, kas tiešām ir liels kauns tādai, eh, tādam milzīgam aparātam, kāds ir Eiropas Savienība. Un tādēļ, un bagāta organizācija, tāpēc arī mēs šo esam kā postulātu izvirzījuši kopīgiem spēkiem. Tāpēc tagad došu vārdu uh, mūsu uh, vie, dažādiem referentiem un vispirms vēlētos uh, dot vārdu uh, Pērvenčs Perešas kundzei, kas ir uh, komisāre nodarbinātības jautājumos pārstāv Eiropas komisiju. Paldies! Tiešām par doto vārdu. Vispirms eh, pateicos par eh, laipnajiem atklāšanas vārdiem, par eh, iespēju izteikties. Un, protams, mēs visi esam iesaistīti šajās sanāksmes um, pa, pamatmēķa realizēšanā, un tas notiek katru dienu tādēļ. Uh, Tādēļ esmu arī tik eh, priecīga būt šeit un uzskatu, tas ir ļoti būtiski eh, sekmēt šo procesu, lai nonākam pie laba rezultāta. Tāpēc vēlreiz visi sveicināti. Šī ir pirmā reize, kad arī er, mana, mana sadaļa ir iesaistīta tik augstā līmenī un uh, Un eh, šeit ir visas Eiropas Savienības dalība valsts arī iesaistītas, un eh, tikai kopīgiem spēkiem mēs varam dot šo savu balsi, kam ir svars. Un ir arī tādi, kas vēl nav uzklausīti, varbūt kāds viedoklis vēl kas, tāpēc arī šī ir laba iespēja, un arī mums kā politiķiem vajag dzirdēt šo viedokli, šo balsi. Uh, un tāpēc arī ir uzaicināti šeit jūs klātesošie kā tiešām šo tautu pārstāvji. Mēs vēlamies no jums mācīties, un eh, lai labāk jūs saprastu, arī kā strādāt ar jums, lai būtu efektīgs rezultāts, un, un lai jūs arī norādītu uz eh, aktuāliem jautājumiem. Un, Un, eh, principā, jūs esat tie, kas to cīņu arī izcīna, un mēs, kā politiķi, apzināmies, ka mums ir šī 2010. gada stratēģija jāīsteno, un uh, mums ir jāapkaro nabadzība, tas arī mūsu mēķis. Bet uh, šis sākumā nebija tas gadījums, jo, jo Eiropas Savienība tagad tikai novērtējis, ka tai tiešām pamatuzdevums ir uh, apkarot šo noziedzību, tāpēc arī pateicoties pamatā jūsu darbam, arī uh, Eiropas komisijas pārstāvība, visi šie līmeņi šeit iesaistīti, lai mēs varētu visus līmeņus sasaistīt, tātad gan šo nosprosto mēķi, kā reālo dzīvi sasaistīt eh, lai pieņemtu tādus lēmumus, kam ir segums, eh, un arī lai konkrēto valdību pārstāvji sadzirdētu. Uh, Tātad tik tā par to cīņu, bet uh, ko tad mēs tagad zinām, tā, eh, darām? Tātad tie, kas saskārušies ar šiem lēmumiem, jau zina sīkāk par to visu, kas pie lēmuma izstrādāšanas piedalīšies, bet kā tad nabadzību var apkarot? Kā daži saka, tas jau vecs stāsts, sens stāsts. Uh, Jā, protams, tas vienmēr it kā ir novērojams sabiedrībā un vienmēr tiek runāts, ka tas ir jāapkaro. Bet attiecībā uz mēriem, kā to paveikt, ir dažādi veidi, kā to var darīt. Eh, bet eh, šeit vēl pievienojas tas aspekts, kad ir šis krīzes moments jau globālā mērogā, tā kā acīm redzot arī krīzei, kā elementam ir sava nozīme visā šajā stāstā. Un visdrīzākā krīze visnopietnāk atsaucas uz visnabadzīgākajām sabiedrības komunām. Un eh, kā tad, eh, ko darīt? Un eh, mēs, ko mēs tagad redzam, ir uh, principā tas daļai negatīvi atsaucas uz krīzes, daži pat pieņemtie lēmumi, jo dalību valstis pie dažām dalību valstīm tiek pieprasīts, lai viņas ievēro zināmas saistības attiecībā uz viņu tirgu un uh, lai uh, samazina budžetu un tā tālāk, bet tam ir zināmi pat negatīvas sekas arī attiecībā uz nabadzību. Tas eh, no tā vietā, lai mēs pieprasītu apkarot nabadzību un domāt par šiem risinājumiem. Un, eh, un tās daļai arī bija minēts jūsu rekomendācijās. Eh, astotajā sēdē jau, ka um, vajadzētu būt lielākai piekļuvēji sabied, sabiedriskajiem pakalpojumiem, uh, kā tas ir konkrēti šis pats jautājums, kā viņi var um, saņemt šo piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā mazs bērns vai visa ģimene e, nokļūst līdz skolai, kā viņi iet skolā, jo lai viņi vienkārši turpina iet skolā, lai viņiem kaut kāda iemesla dēļ nav jāpamet skolā. Uh, pirms laika un kad mēs redzam, ka tiešām uh, budžeti ir jākonsolidē, tad, tad ir jā, jāsamazina tēriņi. Kā lai nodrošina šo uh, labo uh, labklājības pamatu? Un tas ir varbūt šie krīzes galvenie tādi problēma aspekti, Um, kas ir tāds mazliet uh, pretstatā ar mūsu kopējo Eiropas Savienības labklājības līmeni. Un tas attiecībā uz šo nodarbinātības jomu arī Eiropas komitejas uh, skatījumā, bet arī um, attiecībā šā gadā um, izdarītiem secinājumiem mēs jau uh, esam um, izdevuši tātad ziņojumu par to arī mana kolēģe atskaitīsies, viņa brīnišķīgu darbu ir padarījusi. Viņa, piemēram, ir atklājusi, ka um, minimālā uh, ien, alga, minimālā ienākumi ir viens no galvenajiem tādiem akcentiem, uz ko būtu jākoncentrējas, kur ir atbilde. Uh, un lai mēs varētu tālāk uh, virzīt šo cīņu pret nabadzību. Un arī uh, vakardien to pārnājām, un otrkārt, un pēc nepilnā gada arī būs kāds pasākums uh, attiecībā uz nabadzības apkarošanu. 19. oktobrī, varbūt jūs jau zinat, uh, būs Eiropas parlamentā konkrēta sēde Un tur mēs arī uzaicināsim konkrēts eh, eksperts kolēģis, lai viņi arī izsaka, tur būs arī no pagājušā gada un arī šeit iegūtie secinājumi, eh, lai vairāk izdiskutētu par šiem eh, kopējiem tātad uh, post, postu, ko nesuši šie, šī krīzes saks viss kopā, un tātad mēs varam redzēt, kas notiek, jo uh, paši ministru starpā dažreiz ir, ir nesaskaņas. Uh, Eh, teiksim, tāds eh, nelīdzsvarots eh, varas sadalījums, kas par ko atbild. Viens, piemēram, atbild par ekonomiskiem jautājumiem, otrs par sociālo sfēru, bet kā sabalansēt un kuram vairāk ietekme. Un šeit tas ir ļoti būtiski, un mēs tie, par, uz šo problēmu ir norādījuši jau eksperti arī agrāk. Uh, Un tad nākamais posms, kā konkrēti iedarboties, lai harmonizētu šo procesu, lai atbalstītu, lai, lai konkrēti praksē tiešām šos uh, pasākumus arī realizētu. Attiecībā uz mājokļu jautājumu, kā jau attiecībā uz mūsu pūliņiem apkarot nabadzību, ir daudz iesaistīti tādu aspektu, ir, ir tā skaita arī mājokļa jautājuma atrisinājumi, ir dažādi indikatori Eiropas Savienības plāksnē, piemēram, viņi saka, jā, lai to atrisinātu, no nabadzību izskaust, jo vajag šo jautājumu atrisināt. Bet, bet, eh, teiksim, eh, attiecībā uz šī jautājuma pāraudzīšanu, uzraudzību ir zināmi indikatori, kurus tiešām mēs uzskatām par eh, tādiem interesantiem aspektiem, piemēram, eh, cilvēki bezpajumtnieki, cilvēki, kuriem nav sava mājokļa. Visdrīzāk, ka mums jāturpina arī par to piedomāt, arī attiecībā par eh, piekļuvi publiskajiem pakalpojumiem un uh, Un uh, to mēs arī ņemsim vērā, kad sastādīsim nākamās ziņojumus. Uh, Un arī Eiropas komisijai jau ir uh, tāds nostādījums nu, izvirzīts, kā attiecībā uz krīzes uh, apkarošanu šajā sociālajā plāksnē um, ir šie sabiedriskie pakalpojumi jādara daudz pieejamāki. Un uh, iepriekšējā gadā mēs runājam arī par piekļuvi bankas pakalpojumiem. Uh, Un man jāsaka, ka arī šis jautājums un ieteikumi, ko ierosinājama, uh, eh, ierosināja Mariano Monti, uh, tad, tad eh, komisija pirmā ar viņu runāja, un uh, ļoti būtiski ir šis banku jautājums. Uh, viņš eh, ziņojumā ir eh, minēti viņa galvenie priekšlikumi, šie aspekti, ka jāsekmē arī banku pie, pakalpojuma pieejamība un e, vairāku dienu darba rezultātā ir apkopoti šie viņa priekšlikumi, un uh, mēs vēlamies no jums varbūt tādu pieredzes apmaiņu, jūsu viedokļu apmaiņu, ko jūs par to domājat uh, laika gaitā arī par šo jautājumu. Paldies uh, par doto vārdu, un lai visiem mums laba sanāksme par nabadzības apskaušanu. Paldies! tiešām Peresa kungs par uh, šo ievadvārdu un, un mums ir daudz jautājumu, uz kuriem vajadzēs rast atbildes, uh, un tāpēc arī šeit ir tiešām pārstāvi no tautas, kas uh, saskaras ar nabadzības jautājumiem, un, un ir tiešām liel, liels darbs priekšā, jo jūs arī esat tie, kas var ietekmēt tiešām um, šo politikas izstrādi, stratēģiju izstrādi. Jūs pārstāvat tautas, kas saskarās ar nabadzību, un e, mēs visi šeit esam, lai domātu par dažādiem aspektiem, arī kā ietaupīt resursus. Un e, varbūt var rast arī citu veidu līdzekļus, finansiālu atbalstu ir jau arī sociālais budžets, bet, uh, kā arī jūs paši sakat, uh, nebūtu prātīgi tā vienkārši uh, samazināt, apciept šo budžetu, jo ir šie investīcijas ir nepieciešamas, kā arī Peresa kungs norādīja um, Spānijas prezidentūras vārdā. Te tošu vārdu nākamajai pārstāvēji. Paldies, Orevansa kungs. Paldies par doto vārdu arī Perisa kundzei. Paldies uh, eh, Fernandesas kundzei, arī visiem pāriem draugiem. Uh, esiet sveicināti šajā sanāksmē. Tiešām esmu ļoti pagodināta piedalīties šajā Spānijas prezidentūras rīkotajā sanāksmē. Esmu ļoti pagodināta, ka man dots vārds ir, jo šis ir būtisks jautājums, ko sanāksmē par eh, nabadzības izskaušanu. Un... Šīs dienas pasākuma nosaukums un... mums ir jauna ceļa meklēšana. Jā, jā. Un, un, un eh, tātad, kā jau teicu, gads, šis ir gads pret sociālo izstumtību un nabadzību. Un mums ir jānodemonstrē, ka mēs esam sasnieguši vienošanos, lai uzlabotu uh, Gandrīz 80 miljoni, jeb 16% Eiropas uh, iedzīvotāju skaita dzīves apstākļus. Šodien un rīt mums būs iespēja apmainīties ar dažādiem priekšlikumiem, viedokļiem, uzklausīt dažādus ieteikumus no ekspertiem, no nevalstiskiem organizācijām, 150 cilvēki, kas ir piedalījušies šajos jautājumos no 24 dalību valstīm, varēs aktīvi piedalīties dažādo delegāciju sastāvā un mūsu kopējās diskusijās. Tātad šī ir sēde, ko varētu saukt par piedalīšanās sēdi, atšķirībā no tādu referātu lasīšanas sēdes. Sagatavošanās sēdes arī ir mūsu tikšanos jau gatavojušas un ir ārkārtīgi svarīgi aplūkot dažādos priekšlikumus. Es ceru, ka būs dažādi personiski stāsti, pieredzes, kuras mēs varētu uzklausīt. Atcerēsimies arī janvāra sēdi Madridē, kurā tika daudz kas priekšā likts mēs uzskatām, ka salīdzinot dažādas situācijas, izdarot to analīzi, mēs varēsim parādīt, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi un domāt arī par dažādiem risinājumiem. Šīs sēdes laikā mēs mēģināsim varbūt iet arī tālāk Un tāpēc es vēlētos uzsvērt trīs pamati jautājumus. Tātad mēs apskatīsim iepriekšējo tikšanos iespaidu un rezultātus, kādi šie rezultāti ir bijuši, kādā mērā mūsu likumdevēji ir ņēmuši tos vērā. Būs dažādi viedokļu apmaiņas starp delegācijām, dažādiem ierēģiem, un pamatojoties uz šīs analīzes, uz mūsu iepriekšējo sēžu rezultātiem, mēs izveidosim nākošai desmitgadēji darba plānu. Mūsu mērķis ir izstrādāt plānu, kas varētu mūsu likumdevējiem un arī nevalstiskajām organizācijām skaidri redzēt, kas ir jādara, kādi soļi ir jāspēr, lai spēr uzlabotu cilvēku labklājību. Tāpēc Spānija gribētu iekļaut šo darbības plānu arī Eiropas gada rezultātos. Tas tiks izstrādāts kopā ar Beļģiju, jūs jau zināt droši vien, ka Beļģija un Spānija ir šīs divas valstis, kam šajā gadā ir prezidentūra Eiropas Savienībā. Domāju, ka cīņa pret nabadzību ir viens no iemesliem, kāpēc vispār Eiropas Savienībā mēs strādājam kopā, un tāpēc Spānijas prezidentūrā šie jautājumi ir bijuši ļoti svarīgi. Spānija cenšas uzlabot sociālo aizsardzību. Un šie jautājumi ir mūsu prezidentūras fokusā tā kā laiki ir visai grūti, mēs nedrīkstam pazaudēt mūsu sociālo modeli, kas ir visai pasaulē lielā mērā tāds kā paraugs. Mēs arī vēlamies paplašināt koordinācijas apmērus un Eiropas kopējo predarbību nabadzībai Ņemot vērā šo finanšu un ekonomisko krīzi, Spānija ir uzsvērusi, ka ir nepieciešams pastiprināt sociālo politiku, lai aizsargātu neaizsargātās grupas, uzlabotu cilvēku dzīves apstākļus. Pirmais priekšlikums tika izdarīts jau janvārī, kad mēs sākām šo gadu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Aprīlī Kodovā notika speciāla sēde, runājot par čigānu jeb romu stāvokli. Arī šeit tika izstrādātas vadlīnijas, kā cīnīties ar šīm problēmām. Vēl kāds pasākums, kas ir ļoti svarīgs Spānijas prezidentūras laikā, ir sēde, kur piedalījās arī Hormankungs, samits tas bija pirms nedēļas Epskats tikšanās, kur tika domāts, kā mums noteikti, jeb identificēt tos cilvēkus, kas tiešām cieši no nabadzības. Ir ļoti svarīgi izstrādāt šos indikātorus. Un samitā tika apstiprināta šī programma. Viens no mērķiem ir samazināt tos cilvēkus, kam draud nabadzība par 25%. Tas ir apmēram uh, 20%, 25%, 20 miljoni. Cīņa pret nabadzību kopumā ir joprojām viena no mūsu nodarbinātības stratēģijas pamatjautājumiem. Mums ir jāpievērš uzmanību arī sieviešu stāvoklim, jo sievietes kopumā ir apdraudētas vairāk, viņa algas ir zemākas, viņām ir jārūpējās vairāk arī par bērniem ģimenēs, un arī citās jomās viņas ir apdraudētākas. Spānija uzskata, ka stratēģijas nodarbinātības jomā ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpat arī mājokļu jautājums ir ļoti nopietns. Maija sākumā Briselē bija speciāla sēde par šo jautājumu. Ir arī ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu prezidentūras laikā daudz uzmanības tika vēlsts uz to, ka ļoti liela nabadzībā nonākušo cilvēku skaits daļa ir gados vecāki cilvēki, un mēs domājam par to, kā to novērst. Tāpat arī par invalīdiem šajā ekonomiskajā krīzē. Visbeidzot, es vēlētos dalīties zināmās apsvērumos. Pašreizie situācija un pasākumi, kas mums būtu jāveic, nedrīkstētu nozīmēt, ka mēs atkāpjamies no labklājības modeļa un sociālās aizsardzības modeļa. Mums jāuztur tas, kas pēdējo desmitgažu laikā ir sasniegts Tas, ko mēs izdarīsim šajās divās dienās, manuprāt, palīdzēs daudziem cilvēkiem, kas nonākuši nabadzībā, lai tie kļūtu arī aktīvāki, lai šie cilvēki paši iesaistītos šajās programmās un plānos. Mums ir jādemonstrē, ka mēs varam, kā teica Simon Bolāra, veidot sabiedrību, lai tā būtu tilta stiprākā daļa. Sociāls Baumans arī ir uzsvērs šo aspektu. Domāju, ka mums to, kas jau ir stiprs, ir jāpadara vēl stiprāks, un es šeit domāju par solidaritāti. Ar visu to Es vēlos teikt, ka mums jāveido un jātīsta Eiropas Savienības galvenais iegūms, kas ir solidaritāte. Ulafs Palma ir arī teicis, ka politikai ir nepieciešama griba labot situāciju, veidot to, meklēt risinājumus un arī veidot sapņus un projektus. Es uzskatu, ka progresīva politika ir jāveido uz cilvēku cerībām. Mēs nevaram skatīties uz nākotni kā uz bezcerīgu laiku, bet gan kā uz iespēju laiku. Tieši tāpēc pirms pāris dienām gan Eiropas Savienība kopumā, gan dalības, val, dalība valstis ir pievērsušās šo jautājumu risināšanai. Pilsoniskā sabiedrība ir jāstiprina, ir jāveido jaunas sistēmas, jauni mehānismi, lai cilvēks atbrīvotu no bailēm zaudēt darba vietas, resursus, mājokļus. Vecums, novecošanās, darba jautājumu un nodarbinātība ir tie, kur Eiropas Savienība var dot savu pievienoto vērtību. Mums tāpēc ir jāpaļaujās uz Eiropas politikām šajās jomās. Mums ir arī jādomā par to, kā stiprināt solidaritātes tīklus. Šie tīkli ir Eiropas identitātes pamatdaļa. Un visbeidzot vēlētos jums pateikties par piedalīšanos šajā sēdē un vēlu jums veiksmi un labus rezultātus. Domāju, ka šeit būs laba apmaiņa ar viedokļiem, pieredzēm un ieteikumiem. Paldies! Paldies Martinesa kundzei par šiem jautājumiem par to, ka nepieciešams situāciju vērot un stiprināt, lai visi cilvēki, kas cieš no nabadzības, tomēr varētu dzīvot normālu dzīvi. Es saprotu, ka mums daudz kas ir jādara un daudz kas par to ir jāsaka. Gribu teikt, ka prezidentūra Spānijai iet uz beigām, taču šīs prezidentūras laikā sadarbībā ar citām prezidentūrām arī jūsu loma ir bijusi nopietna, lai sasniegtu šos mērķus. Un tagad došu vārdu Samolkundzei, kas ir direktora vietniece nodarbinātības un vienādo tiesību jomā runājot no, par Eiropas komisijas Andor vietā. Paldies! kolēģi! Man patiešām ir prieks būt ar jums šeit, pārstāvot komisāru Andoru. Šī jau ir devītā jūsu organizācijas sēde. Andor kungs, diemžēl, nespēja būt ar jums šeit šodien, taču sūta savus labākos vēl vēlējums. Gadu laikā šiem pasākumiem ir bijusi nopietns iespaids uz šo jautājumu uzturēšanas visu cilvēku uzmanības fokusā. Tiem ir bijis arī nopietna nozīme strateģisko lēmumu izstrādā Eiropas Savienībā. Jūsu iesaistība, protams, ir augsti vērtējama, un tā liecina, ka sociālā iekļautība var būt efektīva tikai tad, ja cilvēki, kas dzīvo nabadzībā, var piedalīties šajā politikas izstrādē. Mēs ar prieku redzam, ka šīs igadējās sēdes ir kļuvušas par tradīciju. Nopietnas progress ir panākts, mēs varam tomēr arī vienoties tajā, ka daudz kas vēl ir jādara. Šis ir Eiropas gads cīņā pret nabadzību un sociālo izstumtību. Eiropas Savienība šos jautājumus ir uzstādījusi kā vienus no svarīgākajiem. Ko nozīmē šis gads? Ko mēs mēlamies panākt? Viens no mūsu pirmajiem mērķiem ir veidot labāku izpratni par to, kas ir nabadzība un sociālā atstumtība. Ko tas nozīmē mūsu ļoti atšķirīgajā Eiropas Savienībā? Eiropas gads tika veidots no to cilvēku puses, kas cieš no nabadzības, nevis viņiem, un tātad viņi ir šo jautājumu centrā. Jūs esat šo jautājumu centrā. Un es domāju, ka tas varētu veidot tādu kā stimulu jūsu tālākai darbībai. Eiropas gads ir, lai aizsardzētu cilvēku tiesības. Mēs gribam, lai jūs būtu daļa no mūsu sabiedrības. Eiropas gads cīnās pret stereotipiem un stigmatizāciju Mēs gribētu izplatīt šo apziņu, ka cīņa pret nabadzību ir visu atbildība, un visiem ir jāspēlē sava loma. Un to mēs varam darīt, stiprinot esošās partnerības, veidojot jaunas partnerības un cenšoties pārkāpt tradicionālās robežas. Eiropas gads ir svarīgs gan sociālajiem partneriem, gan nevalstiskajām organizācijām, gan mēdījiem, gan vietējām pašvaldībām, lai tās visas domātu par šiem jautājumiem gan šogad, gan arī nākotnē. Eiropas Savienība šos jautājumus uzskata par svarīgiem Samazināt nabadzību ir viens no pamatmērņiem 20, 2020. gada stratēģijai. Šī mēneša sākumā darba ministri panāca vienošanos par konkrētiem mērķiem samazinot. Trīs indikātori - relatīvā nabadzība, materiālās un tīpa un uh, mājokļi, kuros cilvēki nestrādā. Tātad 20 miljoni cilvēki būtu jāizrauj no šīs sociālās atstumtības un nabadzības zonas. Kā jau tika teikts, valdību vadītāji pieņēma šo ambiciozo mērķi pagājuši ceturtdien, 17. jūnijā. Tās ir vēsturisks datums. Un tas ir liels panākums. Šis mērķis ņem vērā nabadzības ļoti dažādās izpausmes. Situācijas dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgas, un prioritātes ir atšķirīgas. Taču ir svarīgi, lai cīņa pret nabadzību un atstumtību tiktu atbalstīta un nacionālie mērķi būtu noteikti skaidri. Šai cīņai mūsu 20, 2020. gada stratēģijā ārkārtīgi svarīga nozīme. Tā ir skaidra apņemšanās panākt skaidrus rezultātus. Šai stratēģijā komisija ir ieteikusi vairākas iniciatīvas, Mēs gribam, lai šī iniciatīva kļūtu par skaidru izpausmi Eiropas solidaritātei, runājot par vismazāk aizsargātajiem iedzīvotāju slāņiem. Komisija šogad arī nāks klajā ar skaidriem mērķiem. Mums ir jālemj, kā esošie procesi sociālās aizsardzības ziņā varētu panākt šos mērķus. Mūsu mērķis tā tad ir apvienot to, kas jau strādā labi, ar jaunām pieejām. Šī platforma atbalstīs progresu mūsu stratēģijas īstenošanā, nodrošināt sociālo un teritoriālo kohēziju. Ir jāsaprot, ka cilvēku pamattiesības ir arī tiesības nebūt šai nabadzībā. Šai platformai ir arī jāpalīdz integrēt citus jautājumus - migrāciju, veselības aizsardzības, digitālos jautājumus un daudz ko citu. Dārgie kolēģi, stratēģijas mērķis būs atkarīgs no mūsu darbības visos līmeņos - Eiropas, nacionālajā un vietējā līmenī. Un jāiesaist ir cilvēki, kas cieši no nabadzības arī šo procesu attīstībā. Mēs turpināsim stāstīt par dažādiem risinājumiem, kas ir bijuši veiksmīgi, par cilvēkiem, kas ir izgājuši no nabadzības. Un mēģināsim radīt cerības visos nabadzībā nokļuvušajos. Mēs redzam, ka šis gads jau ir palīdzējis politiskajā līmenī radīt politisku dinamiku. Bet mēs esam tikai gada vidū. Paldies! Paldies, uh, Samīļas kundze par to, ka ieskicējāt uh, šo lēmumu būtību um, no pagājušās nedēļas sanāksmēm. Un īpaši vēlētos komentēt uh, divas lietas par to, ko jūs minējāt par mēģi, ka 20, uh, vismaz 20 miljonus cilvēku vajadzētu dabūt ārā no šīs grupas, kas ir nabadzības uh, grupā. Uh, bet tas ir kā minimums, kā jūs teicāt, vismaz šo skaitli, jo ir vēl arī citi aspekti, bet uh, kā tas izpaužas, eh, bet uh, par šo paldies, ka jūs norādījāt uz to. Tāpat prieks arī dzirdēt par šo platformu, par kā līdzekli, instrumentu, ka tiek ņemtas visi pūliņi, visi centieni, uz ko ir norādījuši, kā varētu ap apkarot šo fenomenu. Paldies jums! Uh, Nākamais runās, ko es cilvēks eh, Fernandes Lopesa kungs, kurš ir eh, sociālo stratēģiju un veselības jautājumu prezidents, pārstāv arī savu valdību. Ļoti jauki, ka viņš eh, ir šeit ieradies, bet ir mazliet sajukums ar uzvārdiem. Tātad Fernandes kundze. Uh, pārstāvēja iepriekšējo sanāksmi, astoto pēc kārtas, un Fernandes eh, runās arī rīt, rīt, kur jau plenāra sēde notiks. Bet tagad vētos dot vārdu Adelijai Fernandesa kundzei, kura pārstāva delegācijas no pagājušās sanāksmes, astotās sanāksmes. Vārds jums. Sēs komisārkungs, mm, draugi, draugi no 28 dalībvalstīm visā Eiropā vispirms vēlētos visus sveikt šajā sanāksmē. Labrīt visiem! Tiešām ir ļoti būtiski, ka tautas, kuras sastopas ar nabadzību, ka viņas tiek sadzirdētas, ka viņām ir tiesības arī izteikties un ka mēs kopīgiem spēkiem varam apkarot sociālo iztumšanas fenomenu. Un katru gadu, protams, notiek šāda veida nabadzības izskaušanas eh, sanāksmes un uh, var redzēt, ka tām tiešām ir jēga, ir efekts. Uh, bet ir ļoti svarīgi, protams, arī nacionālā līmenī, reģionālā līmenī šo iekšējo darbu veikt, jo vislabāk arī tur saprot uh, šo labklājības vai nelabklājības aspektu. Bet uh, svarīgi, lai jebkurš ir līdzvērtīgā uh, pozīcijās, lai visiem ir tiesības uz pamat, pamat tiesībām un uh, Un eh, dažreiz bija tā, ka ne visi ticēja, ka viņiem ir teikšana, tad tagad jau ir tāda platforma panākta, ka, eh, ka esam panākuši zināmu jau tādu uzmundrinājumu kopīgo garu, ka mēs gribam sadarboties šo apņēmību. Un eh, cilvēki nav bagāti tāpēc vien, ka viņi nopirkuši ekskluzīvu automašīnu vai vēl kaut ko tādu Eh, tā, tā nav tā patiesā bagātības, ko mēs tiecamies. Mēs tiecamies uz uh, sabiedrības kopējo uh, garīgo bagātību un pamatvērtību apmierināšanu, lai cilvēki. Cilvēki var samaksāt par zālēm, par viņu mājokli, veselību nodrošināt visas pamat, pamat lietas, pamat tiesības. Un lai viņiem ir par ko nopirkt ēdienu. Tā tad eh, daudzi cilvēki pat eh, nevar iedomāties, ka viņi paši to varētu darīt. Šī ekonomiskā krīze ir eh, radījusi vēl pretējo efektu, vēl lielāku depresiju bet ir pat tādi cilvēki, kam arī šodienās trūks 50 centu, lai nopirktu maizīti. Uh, Tā tad um, mēs varam šeit runāt par problēmām konkrēti, lai apzinātos reālos jautājumus, jo visi šeit mēs esam uh, un skaidri apzināmies, par ko mēs šeit runājam, ko mēs vēlamies panākt, lai tiešām panāktu uh, tādu labklājību, ko mē, ar ko mēs saprotam šo dziļāko jēgu. Uh, un uh, demokrātiskā un uh, labklājīgā sabiedrībā mums visiem būtu jābūt pieejai pie šiem pamat eh, tiesībām. Tas nozīmē piekļuvi tiesībām, uh, kas ir arī citiem līdzvērtīgām tiesībām. Piekļuve un tiesības uz mājokli, uz kultūru, pamatkultūras vajadzību apmierināšanu teātri, aiziet vēl kaut ko, kaut ko tādu, ko mēs vēlētos. Mums nav jāizvēlas starp divām pamatlietām. Mums ir jāpanāk tāda sadzīves situācija, ka mēs varam šīs pamat prasības dzīvē izpildīt, e, neizvēloties kaut ko vienu. Um, ir dažādi apstākļi, kas traucē to sasniegt, vai tas ir bezdarbs, vai tas ir uh, pārāk eh, ilgas darba stundas, eh, lai nodrošinātu pamatistiku, eh, vai arī cilvēka cieņas pilns darbs, tādu darbu strādāt, ko es esmu izmācījies, kas ir par manu profesiju. Uh, nevis jebkādu, un tas ir šīs infrastruktūras nodrošināšanas jautājums, radīt tādu vidu, kur šie cilvēki tiešām to varēs arī saņemt, tātad šie apstākļi jāapsver, un ir eh, jāatrod mums arī atbildes uz jautājumiem, eh, kas varbūt skār arī konkrētas individuālās eh, situācijas, tas nozīmē, ka ne visam der viena un tā pati atbilde. Uh, Un eh, nevienmēr nodarbinātība ir galvenais aspekts, jo tas varbūt ir pa, eh, tāds beigu posma jautājums eh, attiecībā uz sociālo izstumtību. Vairāk ir runa par šo piekļuvi un nabadzības apkarošanu kopumā. Mums nekad nevajag atteikties no šīm tiesībām. Un tā tad kādā veidā mēs varam apmainīties ar mūsu pieredzi un risināt šīs problēmas, lai mēs aplūkojam veselu virkni šo jautājumu no prakses, nevis tikai vienu konkrētu. Mums pamatā ir jāatpazīst, jāidentificē šīs problēmas, mums ir jābūt drosmei to atzīt un arī dalīties šajā pieredzē, pateikt, kāda ir šī problēma. Un es vēlētos pateikties politiķiem un lē, eh, lēmēju orgāniem par to, ko viņi jau ir izdarījuši. Jums ir tā smagā nasta, tā atbildības nasta, mm, ka jums tiešām ir eh, jācīnās, jārisina šie jautājumi, un liels atbalsts no jums mums ir nepieciešams. Un tāpēc paldies, ka jūs atradāt laiku arī šeit piedalāties, lai jūs klausītu prak no prakses viedokļus kāda ir situācija, un īpaši pateicos tiem, kas eh, iepriekšējā sanāksmē piedalījās un ir eh, līdz šai dienai aktīvi strādājuši. Un eh, es šo sanāksmi tiešām uztveru kā tādu dzīvu pieredzes apmaiņas platformu. Un ļoti pateicos par iespēju arī izteikt savu viedokli. Paldies, ka varēju šeit būt un visiem vēlu veiksmīgu darba dienu. Paldies! Paldies, Fernandeses kundze, ka ieskicējāt eh, šos būtiskos jautājumus eh, panākt eh, labklājību visās šajās valstīs, kas pašreiz piedzīvo nabadzību. Un ka arī jūs ieradāties Briselē Un arī delegāciju pārstāvjiem paldies, ka jūs piedalāties šajā diskusijā, jo ir ļoti svarīgi visi šie pūliņi, centieni, katrs savu roku pieliek, lai mēs tiekam tālāk. Lai neviens jautājums, kas ir aktuāls jūsu valstī, nepaliktu nepamanīts. Un tagad pārējām pie nākamās mūsu sanāksmes sadaļas, kas ir eh, nemazāk svarīga. Un vēlētos uh, eh, Karparelī kundzei dot vārdu. Viņa pārstāv Eiropas Savienības komisiju, eh, konkrētu no, nodaļas vadītāja par sociālo iekļaušanas, sociālās stratēģijas uh, aspektiem migrācijas jautājumos un sociālo stratēģiju virzību. Un Karparelī kundze uh, ir tātad šīs nodaļas priekšniece. Vēlētos lūgt jūs pievienoties mūsu diskusijas eh, platformai un izteikt jūsu viedokli skatījumu uz tiem priekšlikumiem, um, kuri jau tika izteikti pagājušā sanāksmē un kā darbs ir pavirzījies uz priekšu. Paldies! Paldies, ka palīdzējāt norganizēt šo sanāksmu un arī ielūgumu šeit uh, ierasties un izteikt savu viedokli, jo pēc šīm pozitīvām runām tiešām uh, es arī ar prieku varu pievienoties, ka ir daudz, kas jau izdarīts un uh, ir svarīga šāda diskusija, kā mēs, kas notiek pēc sanāksmēm, Ko darīt tālāk ar to informāciju? Tālāk mēs veicām um, situācijas novērtējumu. Un tā jau deviņu gadu ilga tradīcija parasti eh, parasti glāzes ir eh, pustukšas, teiksim tā, puspilna, pustukša. Bet vēlētos pasvītrot, šie, cik aktīvi ir šī dinamika, šis eh, progress deviņu gadu laikā, bet kā mēs to varam izmērīt? Varam izmērīt ar reāliem rezultātiem. Jā, ir kaut kādi rezultāti, bet tad ir jautājums, kāds ir praktiskais efekts uz šiem tautām, kuras skar nabadzībā. Un ļaujiet man paskaidrot. Tātad, kad bija Franču prezidentūra, tā arī bija ļoti apņēmīga prezidentūra, ļoti daudz jautājumu pacēla, risināja. Un viņa tie iedibināja tādu apaļā galda eh, diskusiju tīri par sociālās iztumtības jautājumiem un ministrijas līmeņa tikšanās. Un eh, tad viņi toreiz ierosināja rast šo saikni ar šāda veida sanāksmēm, kāda ir šodien. Un tā tad kļūsi par tradīciju, ka tālāk eh, pievienojas tādā kā apaļā gāda diskusijā. Un arī Herša kungs, kurš ir uh, sociāla jautājuma komisārs teica, viņš teica, jā, jūs runājat un runājat, bet nabadzības skartās tautas nevar gaidīt. Viņiem vajag risinājumu un efektu tūlīt. Tad bija tāds klusums uz brīdi, jo tas radīja tādu kā um, uh, kā tādu plaisu starp lēmēju orgāniem un starp praktisko tautu vidi. Un tad arī iepriekšējās runās tika jau uzsvērti šeit eh, tie būtiskie momenti. Tad mēs sākām domāt, ka jāiesaista arī cilvēki no tautas. Bet atgriežoties pie padomes eh, nolēmumiem, viens no tādiem teica, ka ir jāpieņem mērķi, jānosprauž konkrēti, praktiski um, izmērāmi mērķi konkrētos lai, laika posmos, un tas arī novērsīs šo trūkumu, šo plaisu starp uh, politiķiem un starp reālo pilsonisko sabiedrību. Uh, izmērāmi mērķi, kurus tad var mērīt ar rezultātu praksē. Es eh, domāju tā, eh, tas pirmais iespējas no eh, pagājušās sanāksmes ir tas, ka mēs jau dodam cilvēkiem iespēju izteikties un kā arī Eiropas delegācijas EBR. Uh, Uh, arī kā šīs uh, iepriekšējās sanāksmes rezultāts, kā tika dot šāda iespēja. Un otrs uh, sasniegums ir tāds, ka Eiropas uh, nabadzības izskaušanas uh, tīkla sti nozīmes stiprināšana uh, attiecībā uz partnerības konsolidēšanu un dažādu institūciju lielāku iesaisti, praktiskāku iesaisti. Un a, arī, ka mēs iesaistam šo pilsoniskās sabiedrības praktisko viedokli, tautas viedokli. Viņiem ir iespēja izteikties, un arī mēs jau tajā tīklā varam redzēt, ka ir dažādi jautājumi, izvirzīt apspiešanai dažādas dienas kārtības, dažādas sapulces bijušas. Ir arī šīs aktīvās iekļaušanas stratēģija. Tas arī viens no šiem sasniegumiem ir, ir arī cita dimensija, piemēram, eh, domājam jau tādā plāksnē, ka vajadzīga piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem, kā viens no mūsu fokusa punktiem. Tātad šādā veidā mēs reaģējam uz iepriekšējās sanāksmēs un sēdēs izteiktiem ieteikumiem. Tā ir. Un, protams, bija arī nopietns cits fenomens bērnu atstumtība, bērnu nabadzības jautājumi. Mēs pie tā strādājam, bet tas jau ir cits jautājums. Tad, tad šeit runa par labu pārvaldību, par iesaisti, par sadarbību visiem jāpiedalās, un uh, mēs paplašinām šo darbības jomu, tātad uh, sociālās tiesības kā pamats, uz ko jābalsta šī nabadzības apkāp, apkarošana. Protams, stratēģija pilnībā detaļās nav izstrādāta, bet uh, cerams, ka jaunā harta uh, palīdzēs vēl paplašināt mūsu kopējo skatījumu uz nabadzību kā tādu un tās apkarošanas iespējām. Es šeit arī beigšu savu runu. Un, eh, protams, pie, tikai piebildīšu, ka ekonomiskai krīzē arī savu efektu ir atstājusi uz nabadzību mūsu ap, teritorijā, bet, nu, cerams, ka eh, turpmāk arī novēlu veiksmus visiem. Paldies! Paldies, Kārpelējas kundze. Protams, tas nav tik vienkārši, diezgan sarežģīti jautājumi, risinājumi, un mēs pamazām varētu sākt meklēt atbildes uz šīm rekomendācijām, bet tagad vēlos uzaicināt Danielu Diksu kundzi, lai viņa apkopotu pētījuma rezultātus, kas tika veikti Bēļģijā um, konkrētā universitātes centrā par priek, izteiktiem priekšlikumiem. Labrīt visiem! Man liels gods būt šeit un prezentēt uh, tādus sākotnējos secinājumus par to, kā Eiropas Savienības sanāksmes uh, fakt, faktisko efektu praksē. Un uh, Beļģija bija viena no pirmajām eh, kā prezidentūra, kura tiešām uzņēmās šo iniciatīvu un organizēja arī šo sanāksmi šādā, uz šādas platformas um, un eh, attiecībā par sociālās iztumšanas apkarošanas jautājumiem. Šis ir ļoti sarežģīts pētījums, jo pētīt zināt, no zinātniskā aspekta par Eiropas Savienības sanāksmi praktisko efektu uh, Tas nav vienkārši, lai nonāktu pie tādiem taustāmiem rezultātiem. Protams, bija nepieciešams liels atbalsts, palīdzība un vispirms mums bija nepieciešams, protams, arī praktiskā informācija šīs liecības no pašiem dalībniekiem, kas piedalījās šajās sēdēs deviņu iepriekšējo gadu laikā. Uh, Un bija ļoti grūti viņus sameklēt, jo deviņus, pirms deviņiem gadiem tie cilvēki, kas piedalījās, vairs varbūt tur nestrādā, kur viņi strādā, viņus bija grūti uzmeklēt. Bet, nu, bija pietiekami daudz cilvēku, kuri mūs atbalstīja, bija gatavi izteikties, un uh, bija arī tādi, kas joprojām arī piedalījās uh, šajā pētījuma procesē. Un tie tiešām ir tādi sākotnējie uh, provizoriskie secinājumi. Uh, Un um, oktobra sākumā būs tāds izvērstāks un padziļinātāks secinājumu pētījums. Nu, mēs tā tad mēģinājām uh, konkretizēt uh, tos uzdevumus, pētījuma uzdevumus, un tādēļ formulējām uh, savas izpētes jautājumus, uz ko mēs vēlamies atbildēt. Tie ir uz ekrāna. Uh, Jūs varat redzēt tos uz ekrāna. Tātad pirmais uh, efekts uh, uz tautām, kas saskarās ar nabadzību. Kā šīs Eiropas Sanības sanāksmes uh, ir radījušas kaut ko pozitīvu, iespaidojušas faktisko dzīvi. Un arī kā tas ir ietekmējis lēmēju institūciju darbu. Daži iepriekšējie runātāji jau to pieminēja, ka tiešām um, šo sanāksmu efekts ir tāds, ka ir vairāk solidarizēti dažādi lēmēju orgāni dažādās uh, līmeņos. Un nākamais jautājums ir, kāds ir efekts uz uh, nabadzības stratēģiju izstrādi? Un ir bijuši arī gan nacionāla līmenī, gan Eiropas Savienības līmenī dažāda veida šie pētījumi, kāds ir efekts. Tālāk, kā mēs varam novērtēt, eh, cik daudz šī dalība ir organizēta šajās sanāksmēs, un tāpēc mēs eh, dažādu veidu metodas izstrādījām, trīs veida metodas, lai varētu eh, saņemt atbildes uz mūsu interesējušiem jautājumiem. Un kas tad ir šie iesaistītie? lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Trīs soļi. Pirmais solis ehm, anketas izstrāde, kuru mēs izplatījām interneta vidē. Mēs um, daudzas eh, pa e-mēlu aptaujājām tad, tad, tad, eh, eh, dalībniekus un tam līdzīgi, un mums izdevās tiešām 300 cilvēku šādā veidā aptaujāt, un 79 eh, cilvēki atbildēja uz šiem eh, jautājumiem, uz šīm anketām. Eh, vispirms kāda veida kategorija cilvēki tie bija, tie dažāda veida stratēģija izstrādātāji, NVO un akadēmiķi arī dažāda veida cilvēki. Protams, ir eh, ļoti ne visiem patīk pildīt anketas, tas ir dažreiz kaitinoši. Tu nevari varbūt tā izvērsties, eh, tev jāietilpinās tajā anketas eh, standartā, Tad ir vairāk otra metode, nākamais plašs intervijas, kur var iegūt izsmeļošāku, detalizētāku informāciju. Mēs kopā 12 intervijas noturējām, um, lietojot šo um, Eiropas Savienības nabadzības apkarošanas tīklu, tā arī NVO vidu. Un tālāk arī pētījām konkrētus gadījumus, tādus specifiskākos. Uh, Un uh, divas mēs strādājām, es un mana kolēģe. Piecas valstis uzaicināja uh, um, piedalīties, tad mēs apmeklējām šīs valstis un mēģinājām pēc iespējas vairāk uh, detalizētas informācijas par šiem jautājumiem. Un rezultāts ir tāds, atšķirībā no tīklā iegūtās informācijas, ka uh, praktiskāki rezultāti. Arī tikāmies ar šiem tautas pārstāvjiem, ja, tad, tad, kas saskarās ar nabadzību. Un rezultāti ir tādi, ka vispirms vēlamies atzīmēt šo vispārīgo efektu. Jautājums, vai tiešām šīs sanāksmes efekts bija labāka izpratne par nabadzības jautājumiem? Uh, un 70% no visiem respondentiem, visiem tiem, kas atbildēja uz anketām šiem pētījumiem, apgalvoja, ka jā, viņiem tagad ir labāka sapratne par, eh, um, par eh, to, ko nozīmē cilvēki, kas saskarās ar nabadzību. Otrs jautājums, vai jūs kaut ko jaunu uzzinājāt par to, kā apkarot no nabadzību? Eh, protams, zināt, kā apkarot nabadzību, tas ir kaut kas cits, bet mēs eh, atklājām, ka 80% no eh, tiem, kas izstrādā stratēģijas, uzzināja ko vairāk un rīkojās savādāk tieši šo sanāksmu rezultātā. Un 56% no pašas tautas pārstāvjiem arī rīkojās savādāk pēc šīm sanāksmēm, lai ietekmētu šo procesu. Un mēs iesaistījām šo pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, jo, jo kas, ko tad viņi uzzināja? Viņi teica, ka viņi uzzināja um, tieši kā apkaro šo nabadzību. Viņi redzēja šo otru pusi, nu varbūt 56 nav tik daudz salīdzinājumā ar to pirmo skaitli tieši šiem strateģijas izstrādātājiem, bet tomēr tas ir vairāk nekā puse. Un nākamais ir, kāds ir iespējas uz pašu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem cilvēkiem, kas saskarās ar nabadzību. Arī Lietuvā veicām šo pētījumu, arī viņi šeit ir ieradušies. Un tā bija viena no mūsu pētījumu grupām Mēs, piemēram, jautājam, uh, vai uh, šādas sanāksmes, ko deva arī jūsu personiskai attīstībai, varbūt vairāk solidaritātes uh, šo tautu, tautu vidū, kuras saskarās ar līdzīgām problēmām. Un mēs redzam arī um, polijas delegācijas pārstāvis, arī tur mēs veicām pētījumu. Un uh, dati tādi, ka 87% no aptaujātajiem uh, apgalvoja, ka ir saskata personiskā, personiskās attī, attīstības ziņā pieredzi pēc šīm sanāksmēm. Un šeit šis iedrošināšana tāds iedvesmošana, ka jūs varat. Un šāda veida sevis iekšējā stiprināšana apņēmības ziņā, tautas ziņā, ir ļoti būtiska ne tikai, lai sasniegtu mū, mūsu mēķus attiecībā uz kaut kādu apstākļu izpēti, bet lai pati pašas tautas to apzinātos un spētu kaut kādā veidā uzlabot savas dzīves apstākļus. Un vēl kāds aspekts attiecībā par šo jēdzienu personiskā attiecība ir emocionālais atbalsts. Uh, Viņi teica, ka jā, viņi e, jutās pēc tam arī emocionāli iedvesmoti pēc šādām sanāksmēm. Un pēdējais efekts, ka viņi jutās novērtēti, ka viņus respektē, viņu viedokli respektē. Un otrs jautājums šeit ir, kā tad ir ar solidaritāti starp e, tautām, kas sastopas ar, ar nabadzību? Daudzi saka tā, jā, es eh, nu lielā mērā piekrītu ar to citu viedokli, bet tas ir tāds kā mācīšanās process, tas nenotiek automātiski, bet uh, mēs guvām apliecinājumu, ka arī citām valstīm ir problēmas. Un šādā veidā eh, tautas satiekoties arī varēja redzēt, ka tiešām ā, arī citiem cilvēkiem viņa valstīs ir līdzīgas problēmas un ka tiešām labklājība var pienākas visiem, un um, šī pieredzes apmaiņa ne, neapšaubām ir uh, labs veids, kā jūs varat mācīties savām vajadzībām. Protams, arī uh, stratēģijas uh, izstrādātāji tika aptaujāti šie pol politiskā līmeņa darbinieki, un, protams, mēs interesēja arī dažādu institūciju pārstāvju viedoklis. 40% teica, ka tiešām uh, sanāksmēm ir bijis nopietns efekts uz uh, konkrēto lēmēju institūciju darbu, bet atšķīrās pēc uh, valstīm arī, un arī NVO teica, puse teica, um, puse no viņiem teica, jā, mēs tā kā guvām stimulu pēc šīm sanāksmēm, ka tiešām vajadzētu aktīvāk sadarboties un kaut kas notiek. Un vēl kāda sadaļa attiecībā uz mūsu pētījumu, tur vairāk divas uh, zaļas uh, punkti minēti. Um, bija arī kritika par uh, sanāksmēm. Uh, ka ļoti maz uh, uzmanības šajā sanāksmēs tika pievērst tieši publiskām debatēm, sabiedrības debatēm. Un uh, iespējams, ka šeit mums vajadzētu vairāk piedomāt, kaut ko darīt, jo bet sanāksmju gaitā bija jau zināmi tādi impulsi, eh, lai nacionālā līmenī savā sa, eh, starpā organizācijām tiek rīkot šādi diskursi. Tāpat arī sadarbības starp dažādām organizācijām, institūcijām tika uzlabota, un tas tika panākts arī interviju un šo konkrēto gadījumu izpētes gaitā. Uh, un uh, tas uz to lika, likts arī uzsvars. Uh, kāds ir efekts uz stratēģiju izstrādi? Tikai apmēram 60% uzskatīja, ka ir kaut kāds efekts uz uh, stratēģiju izstrādi, bet ļoti liela daļa pašu sabiedriskās pilsonības pārstāvu uzskatīja, ka tomēr mazs efekts ir. Uh, Nu, e, te, teiksim tā, viņi arī minēja, ka varbūt ir kaut kāds liels efekts un ietekme pēc šīm sanāksmēm, bet ka tas nav redzams prak praksē. Uh, Bet uh, tas, ka šī sanāksmes tā kā sekmēja tālāko solidaritātes procesus, uh, ciešāk sadarboties institucionālos līmeņos, tas jā, uz to tika norādīts tālāk, tika veikts arī um, tīmekļa vietnēs dažāda veida pētījumi, arī dažāda veida statistika tika iegūta, ka nabadzība ir tieši saistīta ar reālo dzīvi. Ko tas nozīmē? Kas tieši ir šī pieredze? Pret ko mēs tieši cīnāmies? Kas ir mūsu apkarošanas objekts? Un viens no tiem ir arī darba kārtība. Un uz to tika norādīts, ka labāk jāplāno darba kārtība, vairāk praksē piemērota, un politiķi to ņēmuši vērā. Ir daudz detalizētāk par Eiropas Savienības līmeņa darbu, arī par uh, dažiem rezultātiem attiecībā uz 2020. gada rīcības plāna stratēģijām. Um, cerams, ka arī šajā sanāksmē, kas būs minēts, un uh, iepriekšējās sanāksmēs diskusija, to var redzēt arī mājaslapā un Un eh, šis, kā jau minēts, 2006. gads ir um, nabadzības apkarošanas gads, un uh, toreiz arī tika norādīts, ka jābūt šai saiknēji um, dis, uh, kā diskusiju platformai, un uh, šeit minējām arī adekvātu ienākumu un arī minimālo ienākumu, kas ir viens no aspektiem. Un efekts nacionālā līmenī ieguvām pat vairākas datus vēl gaidām nākamā mēnesī, bet jau uz šo brīdi varam teikt, ka Itālijā tautas, kas saskaras ar nabadzību, piemēram, um, arī tika uh, iesaistītas uh, nacionāla līmeņa sanāksmēs, viņa viedoklis tika uzklausīts un šīs nacionālās sanāksmes uh, ļoti labi sagatavoja augsni jau Eiropas līmeņa sanāksmēm. Un uh, ir arī citi piemēri, piemēram, par Romas tautu un arī visa veida šie e, elektroenerģijas jautājumi, komunālā pakāpuma jautājumi. Un arī šajās sanāksmēs gūtie rezultāti apliecina, ka ir efekts vairāk kā 50% un uh, eh, Bēļģijas prezidentūrai eh, ir īpaši prieks eh, to atzīmēt, ka ir tomēr ir rezultāts, ka nav pavelti šie pētījumi veikti, nu, viņi varbūt Viņi neatzīst, ka viņi vienīgie to organizējuši, bet tomēr. Tā tad uh, eh, kopumā uh, visi iesaistītās puses atzīst, ka ir vismaz dots stimuls un ir uzlabojums, ka ir labāk sagatavotas, pārdomātākas šīs sanāksmes un atrisinātas arī citas uh, problēmas arī attiecībā uz valodu, uz dalību. Un dažiem cilvēkiem varbūt ir pārāk augsta latiņa uzstādīta attiecībā uz šīm sanāksmēm. Uh, jo arī nu, eh, bija arī norādus to, ka eh, no šīm eh, dažādām dalību valstīm no nacionāliem līmeņiem vajag iesaistīt vairāk arī politiskā līmeņa darbiniekus pārstāvis, lai ir visas sfēras iesaistītas. Un izskatās, ka ir laba augsne, laba nākotnes perspektīva Eiropas sanā, Savienības sanāksmēm. Paldies! Paldies, Daniela Deriks kundze, par to, ka ieskicējāt šos elementus. Un, protams, šie jautājumi jau mēs esam dzirdējuši tos jau daudzādās citās Eiropas Savienības sanāksmēs, bet ko tās praktiski dod? Un šādā izklāstā ļoti interesanti uh, ir dzirdēt, uh, ko domā paši sabiedriskās pilsonības pārstāvji. Uh, un uh, viņa šeit ieskicēja, dažreiz tas maina arī viedokļus, un uh, tas arī ir kā iedrošinājums mums, ka mēs zinām šos secinājumus, un varbūt tas ir pat vēl motivējošāk, jo no dalībvalstīm tik daudz uh, dodas uz šīm sanāksmēm un izstrādā visādas stratēģijas, bet uzskatu, ka ir ļoti būtisks aspekts šādi veida analīze, pētījums, tas dod praktisku rezultātu. Es nevēlētos palaist garām iespēju eh, dot jums iespēju arī reaģēt eh, uz šiem izteikumiem, ko arī Daniela Direksa jau šeit minēja, un tāpēc es domāju, mēs varam dot eh, vārdu, tā ir iespēja izteikties, varbūt kāds vēlas izteikties, redzu kādu vīru, kas gribētu komentēt, e, kādi četras rokas paceltas, e, un Fidreks kundze arī. Tātad vispirms e, jūs. Es vēlētos izteikt šādu priekšlikumu. Eiropas sēdes nevajadzētu skatīt kā atsevišķas saistībā ar parlamentu un komisiju. Mums ir nepieciešama šī jaunā 20, 2020. gada stratēģijas plāna versija, un tā ir jāsaista tieši ar cilvēkiem, kas ir cietuši no vardarbības, nevis Eiropas Savienības institūciju sakarā. Paldies! Uh, pirms runājat, varbūt pasakiet, kādā valodā jūs runāsiet un kas jūs esat. Uh, tagad var teikt, ka tā bija Beļģijas delegācijas pārstāvs Grogas kundze. Tas vienkārši palīdzēs uh, tulkiem un pārējiem saprast, par ko mēs runājam lūdzu Vācu delegācijas pārstāvim Jensen Laikam. Jens Jušratars no Vācijas. Šorīt mēs esam runājuši daudz un redzam, ka notiek tas pats, kas notika pagājušajā gadā. Mēs gribam, lai politiķi īsteno mūsu idejas, bet tas tā nenotiek. Krīze, spekulanti, bagātnieki, visi nopelna. Taču mūsdienās Eiropas institūcijas domā par to, kā šo situāciju labot un liek nodokļus tieši nabadzīgajiem. Gribu, lai politiķi klausās, ko mēs sakām, nevis klausās, ko saka ekonomiskie lobby. Paldies! Paldies! Lūdzu, kungs, jūs laikam. Pietrs Gonzāles, Portugāle. Tātad vispirms gribētu teikt visiem, kas šeit piedalās, jo gal galā mēs esam tieši tie, kas cieš no nabadzības. Mēs runājam jau diezgan ilgi esam daudz dzirdējuši par statistiku, par stratēģijām, par to, ka miljoniem cieš no nabadzības. Daudzi no šiem cietošajiem nav tādā situācijā kā mēs šorīt. Daudziem varbūt pat nav ko ēst brokastīs. Un visi šie pētījumi, statistika un runas būtu jāsaista ar reālo situāciju. Mums jāatcerās, ka cilvēki, kas cieši no nabadzības, nav kaut kādi priekšmeti, ko mēs apskatām, viņi nav, teiksim, tā kā ieroči vai uh, armiju sakarā vai kāda lidostu aparatūra, runājot par lidostām. Mēs runājam par dzīviem cilvēkiem. Tie ir cilvēki, par kuriem mums jārūpējas, un mums vajadzētu izveidot kādu hartu šiem cilvēkiem, kas cieš no nabadzības, un viņu par, par viņu pienākumiem un arī tiesībām manuprāt, ir ļoti svarīgi, kā jūs uzsvērāt, un Jens pirms jums, kā ir jāskatās arī uz citiem jautājumiem, ne tikai uz sociālajiem. Arī budžets ir ļoti svarīgs. Kur tad aiziet Eiropas budžets? Un tad zāles beigās Holger Salība. Runāšu maltušu valodā. Mēs bieži runājam par nabadzības iznīcināšanu. Tas izklausās ļoti labi, taču jābūt uzmanīgiem. Mēs varam radīt iespaidu, ka vienu dienu mums cīņa pret nabadzību būs galā. Taču domāju, ka tā tas nebūs, jo mēs zinām, ka sociālā, politiskā un ekonomiskā situācija ir mainīga. Un tas, ka vienu dienu mums vairs nevajadzēs cīnīties pret nabadzību, ir pilnīgi nereāli. Vēl kāds jautājums. Tas mani ļoti iespaidoja Ir atšķirības starp sociālās politikas sektoriem un ekonomiskās stratēģijas sektoriem, un ka vienmēr tas nemaz nesaskan, un tieši tas mani uztrauc. Un tas ir tāpēc, ka politiķi ar savām rekomendācijām un priekšlikumiem nav holistiski, tātad viņi neaptver situāciju kopā, viņi ņem kādu atsevišķu aspektu, bet mums jāatcerās, mēs runājam par reāliem cilvēkiem, par reālām dzīvēm, taču jāskatās ir mazliet plašāk, ņemot vērā arī politiskos un ekonomiskos aspektus. Jā, protams, mums vajag uzstāt uz to, ka ir jābūt kādam minimālam ienākuma līmenim, ka rūpniecībai ir jādomā par to, kas notiek. Es piekrītu arī tam, ko teica iepriekšējie. Mēs tomēr runājam nevis par statistiku un skaitļiem, bet par cilvēkiem, dzīviem cilvēkiem. Gribu jums atgādināt, ka mums nebūs laika visiem runāt pirmajā sesijā darba grupā mēs varēsim turpināt šo diskusiju. Tagad došu vārdu kādam šeit priekšā un pēdējā vārdu došu Federego kundzei no parlamenta. Lūdzu, tagad jūs. Paldies! Esmu Manuel Penes no Spānijas. Vispirms vēlētos uzstādīt jautājumu. Kāpēc šis Eiropas sēdes, jeb Eiropas līmeņa tikšanās nesasniedz savus mērķus. Esmu piedalījies tajos visos, taču rezultāta nekāda nav. Manā dzīvē tas neko nav mainījis. Kāpēc tad mēs šos mērķus nesasniedzam? Piekrītu, ka nabadzība nav tikai finanses vai ekonomikas jautājums varbūt kaut kāds vidējais labs rādītājs, taču jums nav varbūt pieejas kultūrai, vai jums nav pieejas darba tirgum. Piemēram, es nevaru dabūt daudzus darbus, jo esmu riteņkrēslā. Tātad ir finansu nabadzība, bet arī es esmu nabadzīgs. Man pietiek naudas pārtikai, taču man nav pieejas daudziem resursiem, piemēram, kultūrai, nodarbinātībai un citiem jautājumiem. Tātad pamatjautājums ir, kāpēc šīs Eiropas tikšanās neko nemaina mūsu dzīvēs? Atcerieties, ka jautājums nav tikai par naudu, bet par daudz ko citu. Figurēdo kundze. Eiropas parlaments. Paldies! Es arī vēlētos sveikt jūs visus šajā sēdē. Par spīti dažādai kritikai, ko esmu dzirdējusi vēlētos ļoti skaidri teikt, ka jūs visi esat svarīgi. Jūsu viedokļi ir svarīgi. Es piekrītu, protams, ka mums ir jāiet daudz tālāk nekā līdz šim. Cilvēkiem ir apnikuši vārdi, viņi vēlas kādus darbus. Taču tas, protams, ir pamat izaicinājums politiķiem. Divdesmit 2020. gads nav tāds galīgais mērķis cīņā pret nabadzību, jo tai laikā arī var būt joprojām dažādi uh, ekonomijas plāni, ņemot vērā jaunās ekonomiskās doktrīnas. Mēs redzam, ka budžeti tiek samazināti, ka sociālajie izdevumi tiek samaks, samazināti. Mēs redzam, ka pieaug nodokļi. Tāda nu ir šī asošā situācija Eiropas Savienībā. 2020. gads ir vēl tālu, bet 2010. gads, kas ir cīņas gads pret nabadzību, faktiski rāda pretējo tendenci. Mēs samazinām visu, un man ir kauns par to. Es saprotu, ka jums nepatīk tas, ko dara politiķi, taču ne jau visi politiķi ir vienādi. Dažiem jūsu viedokļi ir tuvāki, citiem tālāki. Daži uzskata, ka ir jācīnās nopietni pret sociālo atstumtību. Nesen mēs pieņēmām ziņojumu, kurā šie jautājumi ir izgaismoti un kas politiķis aicina pievērst uzmanību nabadzības jautājumiem. Es, protams, arī esmu politiķe, taču ir demokrātijas likumi, kas nosaka, ka visu izlemj vairākums. Ziņojums tiks pieņemts plenārsēdē oktobrī, un starp laikā jūs varat iesniegt savus priekšlikumus un grozījumus sūtītos parlamentam un komisijai un teikt, ka ir laiks izdarīt pārmaiņas, nodrošināt minimālos ienākumus cilvēku cienīgai dzīvei. Cilvēkiem ir jābūt pieejai, labiem pakalpojumiem, labiem mājokļiem, izglītībai, veselības aprūpei nabadzīgiem cilvēkiem arī ir tiesības uz kultūru. Tātad minimālais ienākuma līmenis ir jāpiemēro vietējai situācijai, un Eiropas Savienībā būtu jāstandartizē. Tātad ir nepieciešams kaut kāds Eiropas līmeņa lēmums Mēs to nepaspējām iekļaut. Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, jūsu lobijs, lai galīgajā ziņojumā būtu šīs idejas. Mums ir jānodrošina arī tas, ka šis ziņojums aptver visus, kas cieši no nabadzības lai arī strādājošie nabadzīgie nebūtu nabadzīši, lai viņi saņemtu normālu atalgojumu. Ir nepieciešams, lai vecie cilvēki arī nebūtu nabadzīgi, lai viņi saņemtu pietiekami daudz pabalstus nopietnai, normālai dzīvei. Tāds nu ir šis izaicinājums, un es ceru, ka varēšu šo jautājumu virzīt tālāk, gan parlamentā, gan komisijā. Paldies! Paldies, Figaredo kundze! Jūs, manuprāt, parādījāt, ka ir labi, ka mēs varam strādāt kopā un kā to darīt, lai tie pārvērstos par likumiem. Tagad ir jābeidz šī plenārsēde. Turpināsim šo dialogu nākošajās sesijās, mūsu darba grupās pēc kafijas starp brīža. Taču pirms tam vārds Mišelīnai Žarandālai praktiskiem paziņojumiem. Izmantošu šo iespēju pateikties viņai arī par visu, kas ir darīts, gatavojot šos pasākumu. Paldies Mišelīnai! Praktiskā informācija. Pirmkārt, atrodiet savu darba grupu. Sekojiet šam attēlam. Meitene skatās nākotnē. Tai vajadzētu jūs vadīt. Otrkārt, Eiropas parlamentārieši un viņu palīgi Jūs saņemsiet dokumentu, šo dokumentu, kurā joprojām ir šī meitene, kas skatās nākotnē. Un ir svarīgi, ka delegācija saprot, kad ir jāuzņem attēls ar jūsu parlamentārieti. To jūs varētu izmantot pēc tam saviem nolūkiem. Tātad vispirms panelisti nāk šeit priekšā. Tā pašā laikā jūs visi sapulcēsieties telpas centrā, lai visi cilvēki varētu tikt nofotografēti. Tātad runātāji iet prom, nostājās šeit tribīnas priekšā, visi pārējie ceļamies un ejam un stājamies vidū.